Thank you, Chair. Honorable. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījumā priekšsēdētājs un cienījami kolēģi. Vispirms es vēlētos pateikties jums par visiem uzdotajiem jautājumiem un ļoti interesanto viedokļu apmaiņu, kas mums šodien bija. Varu garantēt jums vienu. Ja saņemšu jūsu atbalstu un uzticību es pārvērtīšu savus vārdus darbos. Šīs uzklausīšanas laikā es centos jums sniegt ieskatu tajā, kāda būs mana rīcība kopā ar jums, kopā ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem. Jaunā komisija vēlas uh, veicināt ekonomisko izaugsmu un nodarbinātību. Mēs vēlamies atgriezt bezdarbnieku darba tirgu, Mēs vēlamies viņiem palīdzēt attīstīt savus talantus un uzlabot mobilitāti. Mēs vēlamies nodrošināt labāko iespējamo sociālo aizsardzību gan tiem, kas strādā, gan tiem, kas ir bez darba. Un mēs noteikti cīnīsimies pret nabadzību. Mēs centīsimies panākt um, pienācīgus darba apstākļus, cīnīties pret sociālo dempingu un cīnīties par līdzvērtīgām iespējām visiem darba tirgū. Tie pavisam skaidri ir mūsu mērķi. Lai sasniegtu šos mērķus, es vēlos pilnībā izmantot pieejamos instrumentus. Nākamā komisija mobilizēs līdz pat 3, 300 miljardiem eiro, kas tiks atvēlēti darba vietu radīšanai. Un es noteikti strādāšu pie tā, lai visi pieejamie eh, līdzekļi tiktu eh, novirzīti mēķiem, kurus es jau pieminēju - darba vietu radīšana, sociālās aizsardzības nodrošināšana un cīņa pret nabadzību. Garantija jauniešiem būs viena no manām prioritātēm, un es vēlos, lai šis instruments tiktu pilnībā īstenots visās dalībvalstīs bez kavēšanās. Cenšoties panākt eh, taustāms un ilgstošs rezultātus. Nodarbinātības un sociālā politika būs skaidrāk ierakstīta Eiropas pusgadu programmā un nepieciešamās dalībvalstu reformas tiks izvērtēts arī ņemot vērā sasniegto sociālās aizsardzības jomā. Cienījamie kolēģi, jaunās, jaunā komisija grasās to darīt vienoti kā komanda Žanklaudu Junkeru vadībā Mēs uh, to īstenosim arī kā partnerību ar šo parlamentu un pats par sevi saprotams ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem. Mēs apzināmies, ka saskaramies ar milzīgiem izaicinājumiem, un mums izdosies ar tiem tikt galā tikai tad, ja uh, centīsimies to panākt kopā. Ja pēc pieciem gadiem mēs varēsim teikt, Eiropā ir vairāk darba vietu un mazāk nabadzības, tad mēs zināsim, un tikai tad mēs zināsim, ka mums ir izdevies kaut ko mainīt par labu pilsoņiem. Un kā jau es teicu, ievadā cilvēki ir mūsu galvenā vērtība. Paldies par sadarbību un ar prieku sadarbošos ar jums nākotnē. Once again, thank you. Vēlreiz paldies jums, Taisens kundze. Paldies visiem komitejas locekļiem, kas piedalījās šajā iztaujāšanā. Komisārs, uh, koordinātors sanāksme notiks aiz slēgtām durvīm, lai mēs izvērtēsim uzklausīšanu. Tas notiks no pulksten 13. līdz pulksten 14. SPF 5G2 telpā. Tātad sanāksim no pulksten 13. līdz 14. Liels paldies visiem!